Uh, good evening. Labvakar. Labvakar, dārgie draugi, dāmas un kungi. Man ir liels prieks, ka esam atgriezušies Eiropas parlamentā Strasbūrā, un es redzu arī jūs esat enerģijas pārpilni, jo telpā ir tāds troksnis, ka neviens uh, nevienu nedzird. Sāksim balsošanu. Mums ir apmēram divas stundas, man šķiet, saka priekšsēdētājs. Dārgie draugi, tātad darba kārtības pieņemšana. Jūs, jums tā ir izdalīta, komentāru nav, tālāk mans paziņojums. bulgāru un rumāņu valodā tulkojums nav pieejams, un es atvainojos mūsu kolēģiem par to. Digitālās Savienības darba grupas ceturtā sanāksme notiks Briselē trešdien, divos pēcpusdienas, no diviem līdz četriem pēcpusdienā. Tēma būs kiberdrošība. Tā ir ļoti svarīga tēma. Un tiks e, runāts par jutīgu datu aizsardzību un kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Visi IT ITRE komitejas deputāti ir aicināti piedalīties, kā arī ITRE komitejas deputātu padomnieki un asistenti. Darba kārtība ir izdalīta jums jūsu mapēs. 2015. gada 15. un 16. jūnijā šīs sanāksmes protokols ir arī jums izdalīts lūdzu klātesošos ievērot klusums. Un 23. jūnija sanāksmes protokols arī ir jums izdalīts. Ja jums komentāru un iebildumu nav, tad uzskatām šos protokols par apstiprinātiem. Tālāk elektroniskā balsošana. Paņemsim balsošanas kartītes. Aicinu tās ievietot balsošanas iekārtās. Pirmais balsojums. Vispirms mēs veicam izmēģinājumu balsošanu. Vai jums ir prieks atgriezties Eiropas parlamentā? Tāds ir mans jautājums, par ko jums jānobalso. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viens no uh, eh, sociālas grupas ir nobalsojis par daudz. Beidzam balsot. Redz, ka visi ir eh, apmierināti. Nu, gandrīz visi lielākais vairākums ir priecīgi. Labi, tātad eh, izmēģinājuma balsojums ir noticis, sākam balsot. Es lasīšu par pēdējiem diviem. Tātad pirmais grozījums, la, nolasīšu visu. 5, 2, 2, 8, kurš par, pret, atturs pieņemts. 2, 9, kas par, pret, atturs pieņemts. 30 pār, pret, atturs pieņemts. 31, kas pār, pret, atturs pieņemts. 14 pār, pret, atturs noraidīts. 24. pār pret atturas noraidīts. 15 pār pret atturas noraidīts. 23. pār pret atturas noraidīts. Pār pret atturas pieņemts. 10. pār pret atturas pieņemts. 24. pār pret atturs norādīts. 16. pār pret atturs norādīts. 25 pār pret atturs norādīts. 00 pār pret a, atturs pieņemts. 17 pār pret atturs norādīts. 01 pār pret atturs norādīts. Pieņemts. 02 pār pret atturs pieņemts. 32 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas norēdīts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 33 par pret atturas pieņemts. 35 par pret atturas pieņemts. 36 par pret atturas no, pieņemts. 37 par, pret atturas pieņemts, 38 par, pret atturas pieņemts, 39 par, pret atturas pieņemts, 40 par, pret atturas pieņemts, 03 par, pret atturas pieņemts, 421 par, pret atturas pieņemts, 07 par, pret atturas pieņemts, 04 par, atturas pieņemts, 42 par, pret atturas Noreiz pieņemts 43 pārpret atturs, pieņemts 44, pieņemts 06 pārpret atturs elektroniski pārbaudām. The vote is open. Uh, it's number. Sākam, tātad par 06. Balsojam par 06 elektroniski. Beidzam balsot. 36 pār pieņemts. 45 pār pretāturas pieņemts, 46 pār pretāturas pieņemts, 47 pār pretāturas pieņemts, 48 pieņemts, 49 pieņemts, 50 pār pretāturas pieņemts, 51 pieņemts, 52 pieņemts, 18 pār pretaturs noraidīts, 53 pār pretaturs pieņemts, 54 pār pretaturs pieņemts, 05 pār pretaturs pieņemts, 06 pār pretaturs pieņemts, 22 pār pretaturs noraidīts, 55 pār pretaturs pieņemts, 19 pār pretaturs noraidīts, 07 pieņemts, 08 pieņemts 09, pieņemts 10, pieņemts 11. Piec 2, 11 pār pret atturs pieņemts, 12 pār pret atturs pieņemts, 13 pār pret atturs pieņemts, 56 pieņemts, 20

pieņemts 11, pieņemts 65, pieņemts 66, pieņemts 67, pieņemts 68, pieņemts 69, pieņemts 70, pieņemts 71, pieņemts 12, pieņemts 21. Noraidīts. 72 par pret atturas pieņemts. 15 pieņemts. 16 pieņemts. 17 pieņemts. 18 pieņemts. 19 pieņemts. 20

Pieņemts. 82. Pieņemts. 83. Pieņemts. 22. Pieņemts 85. Pieņemts 05. Norēdīts 09. Pieņemts 86 pieņemts, 23, pieņemts, 87, pieņemts. Astoņdesmit deviņi. Pieņemts. Deviņpadsmit. Pieņemts. Deviņdesmit divi. Pieņemts. Divdesmit četri. Pieņemts. Divdesmit pieci. Pieņemts.

13 par pret atturs noraidīts 97. Pārbaudam 13. grozījumu. Pārbaudam elektroniski. Check. I open for 13. The vote is closed. Beidzam balsot. No sociāla demokrātiem viens ir balsojis par daudz. Beidzam balsot. Pieņēmts. 97 par pret. Atturs pieņemts. 98 par pret atturs pieņemts. 27 pieņemts. 99 pieņemts. 0,0 pār pret atturs pieņemts, 0,1 pieņemts, 0,2 pieņemts, 0,3 pār pret atturs pieņemts. Elektroniskais balsojums, galīgais balsojums, sākam balsot. Everybody has voted? One. Uh, one SMG. Okay. The vote is closed. Beidzam balsot. Piedesmit pār, trīs pret astoņi atturējušies. Apsveicu. Tālāk pāriem pie nākamā sastā punkta. Galīgais balsojums par ziņojumu attiecībā uz gatavošanos COP21 klimata konferencē Parīzē. Un mums ir kompromisa grozījums. Pirmais grozījums, kurš pār pret atturs pieņemts. 12. pār pret atturs norādīts. Kompromiss 1 pār pret atturs pieņemts. 11. pār pret Pārbaudīsim elektroniski. 11. grozījums. I, eh, SND too many. Viens no sociāldemokrātiem par daudz. Beidzam balsot. Tātad pieņem šis grozījums. Septītais grozījums, kurš par, pret, atturs, noraidīts. 12 pārbaudām septīto grozījumu, saka priekšsēdētājs. Everybody has voted? SND, too many, I'm sorry. Closed. Beidzam balsot. Norādīts. 12. grozījums pār pretāturs norādīts, 13. pār pretāturs no, pieņemts, 14. divās daļās. Pirmā daļa par pretāturs pieņemts, Pārbaudam elektroniski. 14. grozījums, pirmā daļa. Sākam balsot. Wow. Okay. Fine. Voice closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pārbaudīsim elektroniski. I open the vote. Second part 14. Otrā daļa 14. grozījumam. Beidzam balsot. Norādīts. 15. par, pret, atturs, pārbaudīsim. Sākam balsot. Atkal viens par daudz no sociāldemokrāta grupas. Beidzam balsot, norādīts. 16. pār, pret, atturs, norādīts. 17 pār, pret, pārbaudīsim elektroniski, 17. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 18 par, pret, atturs norādīts, 19 par, pret, atturs pieņemts, 12, 20 par, pret, atturs pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. grozījums par pret atturs pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturs pieņemts. 25. par pret atturs Pārbaudām elektroniski. 25. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. par, pret, atturs, noraidīts, 31. par, pret, Pārbaudam elektroniski. 31. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. 32. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 33. par pret, atturs, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. 33. I close the vote. Oh, sorry, sorry, SND is too many, I'm sorry. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. grozījums par, pret, atturas norādīts, kompromiss 4 par, pret, atturas pieņemts, 44. par, pret atturas noraidīts, 45. par, pret atturas pārbaudīsim elektroniski, 45. grozījums. Beidzam balsot. pieņemts. 47. par, pret, atturs, pārbaudīsim elektroniski. 47. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 48. par, pret, atturs noraidīts, 49 par, pret, atturs noraidīts, 50 par, pret atturs noraidīts, 5. kompromiss par pret atturs. Pieņemts 55 par pret. Pārbaudīsim elektroniski 55. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 60. grozījums par pret atturs. Pieņemts 59. par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski 59. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 61. par, pret, autors Pārbaudīsim elektroniski 61. grozījums. 61. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 62 par, pret atturs noraidīts. Sastais kompromiss par, pret atturs pieņemts. 64 par, pret atturas pārbaudīsim elektronisku 64. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 69 par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 69. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais kompromiss. Par. Pret. Atturas pieņemts. 64 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 73 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski 73. grozījums. sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 74. par, pret atturas pieņemts. 8. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 76 pieņēmts, 79 pieņēmts, 77 pieņēmts, 80 pār pret atturs Pārbaudīsim elektroniski. 80. grozījums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 82 par pretaturas pieņemts, 83 par pretaturas pieņemts, 85 pieņemts, 86 pieņemts, 87 pieņemts, 9 par pretaturas pieņemts, 97 par pret atturs. Noraidīts 96. Pieņemts 97. Pieņemts 98. Pieņemts 99. Par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 99. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Simtais grozījums par, pret, atturs, pārbaudīsim elektroniski. Simtais grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Norādīts. Simta ceturtais grozījums mutiskais grozījums no sociāldemokrātu grupas. Vai ir kādi iebildumi? Atbilstoši reglamentam, četriem deputātiem ir jāpieceļas kā plenāra sēdē. Vairāk nekā četriem ir iebildumi. Tāds, tāds ir mūsu reglaments, es atvainojos. Tāpat kā plenāra sēžu laikā. Ir jābūt 39 deputātiem, itre komitejā tie ir 4 deputāti. Tātad mēs balsojam bez mutiskā grozījuma. 104. grozījums par pret atturas šķiet noraidīts, bet ja jūs vēlties, var pārbaudīt elektroniski. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 105. par, pret, atturs, pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot par 105. grozījumu. Pieņemts. 106. par pret atturas pieņemts. 10. kompromiss par pret atturas pieņemts. 114. par pret atturas noraidīts. 115. trijās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret pret atturas pieņemts, trešā daļa par pret. Pārbaudīsim elektroniski trešo daļu 115. grozījumam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 116 pār pret atturs pieņemts. Balsojam elektroniski pār dokumentu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tad beidzam balsot. Pieņemts. Varat to redzēt visai skaidri. Paldies referentiem! Paldies referentiem! Mums ļoti gludi gāja balsošanā. Eh, šeit ir izteikums par reglamentu. Es vēlos pateikties Kēlēra kungām par to, ka viņš ļoti labi strādāja. Man šķiet, ka visas politiskās grupas uh, ir ļoti pozitīvi noskaņotas par darba metodi. Un es domāju, ka mums ir jādabū vairākumu šajā komitejā par šiem ziņojumiem. Un, uh, Um, Kelī mm, kungām izdevās uh, tiešām panākt vairākumu atbalstu par šo ziņojumu. Es domāju, esam uz pareizā ceļa. Paldies! Maiko, thank you very much. Rafaels, paldies! referenti un ēnu referenti. Pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Godātie kolēģi, draugi! mēs varētu pabeigt darbu pēc 35 minūtēm, bet mums tad ir tūlīt jāsāk strādāt. Ilgspējīgas parasto metālu rūpniecības attīstīšana Eiropā. Es gribēju Tātad referents ir Eduards Martins un uh, Uh, grozījuma iesniegšanas termiņš beidzās 10. jūlijā, un es lūgtu arī kolēģus, kuri uh, vēl sarunāties, to darīt ārpus šīs zāles durvīm, un lūdzu nebučoties arī publiski šeit zālē. Well, listing, nothing. Okay, good. Uh, colleague Edward Martin, very. Tātad kolēģa Martēnas ziņojums ir ļoti svarīgs. Tika saņemti 280 grozījumi. Termiņš to iesniegšanai beidzās, kā jau es teicu, 10. jūlijā, un tagad es došu vārdu kolēģim Martēnam. Lūdzu. Piecas minūtes Nu, katru reizi jūs man ierobežojat laikā priekšsēdētāji, nu kādēļ jūs man tā nemīlat? Nu, bet es tomēr centīšos izteikties pēc iespējas īsi un ir arī vēls, vēla stunda jau. Un Es domāju, ka mēs arī varēsim visu izdarīt ar nosacījumu, ka viss paliks zālē līdz sēdes beigām. Tātad šie 280 grozījumi liecina par to, kā dažādas politiskās grupas un deputāti tiešām interesējas par šīs nozares nākotni. Iepazīstoties ar grozījumiem, varam konstatēt, ka nav tādu dziļu domstarpību šajā jomā un ka uh, ir pat divi punkti, kuros esam pilnīgi vienprātīgi par to, ka parasto met parastie metāli ir ļoti nozīmīga Eiropas rūpniecībai. Šeit ir runa gan par automobiļu rūpniecību, aviācijas rūpniecību un vēja ģeneratoru ražošanu, un tāpat ir arī norādīts, ka Eiropā notiek dezindustrializācija un es uh, arī pievērsīšos šai problēmai saistībā ar uh, parastajiem metāliem, bet vēl jānorāda, ka ir divos punktos vienprātība, proti, ka šis uh, oglekļa cenas faktors arī ir ļoti svarīgs un tāpat ir jāvēršās pret dempingu, nosakot īpašus pasākumus un Tāpat eh, negatīvs faktors ir elektroenerģijas cenu svārstīgums. Tas eh, bremzē investīcijas un likvidē darba vietas. Un tas, ko mēs ierosinām kontrols uz robežām šeit, mm, eh, ir uh, paredzēts vienkārši nodrošināt godīgāku konkurenci, veicināt zem oglekļa investīcijas, pārstāvot, eh, tiekoties ar rūpniecības pārstāvjiem, tas eh, mūsu tikšanās eh, reizēs izskanēja, un mums ir jāatbalsta godīgie uzņēmēji, mums ir jāveicina energoefektivitāte, jāmazina CO2 izmeši un mums ir jādod spēcīgs signāls Eiropas rūpniecībai, ka uh, tas var būt uh, izdevīgi un jāvēršās pret tiem, kuri strādā negodīgi un noteikumus neievēro. Tātad par šo korekciju, ko mēs vēlamies ieviest uz robežām. Tiem, kas vēl šaubās, es gribu teikt, ka direktīva rīč eh, šodien vairs netiek apšaubīta, bet gan eh, gluži otrādi eh, to atzinīgi vērtē un tādā pašā uh, garā mēs atbalstām šo oglekļa korekciju uz robežām, lai mēs nodrošinātu godīgu konkurenci. Bet ja mēs nenosakām šādus pasākumus, tad tas ir protekcionisms, bet mēs aizsargājam nevis savus Eiropas ražotājus, bet ārvalstu ražotājus. Un mums ir jānodrošina godīga konkurence. Šī ziņojuma galvenā ideja ir atbalstīt tos eh, ražotājus, kuri ievēro noteikumus, ir jāatbalsta energoefektāte, jaunās tehnoloģijas. Un gribu teikt, ka eh, līdz COP21 ir palikuši tikai pāris mēneši. Mēs nobalsojām par eh, pašu iniciatīvu ziņojumu par šo jautājumu. Eh, Valstīs notiek arī debats par to, kā dot skaidrus signālus pirms šīs konferences. Un Es domāju, ka šis pasākums ne tikai atbalstīs Eiropas uh, rūpniecību, bet nodrošinās reindustrializāciju un būtiskas investīcijas rūpniecībā, un tas varētu būt finanšu instruments, kas palīdzēs finansēt uh, zaļo attīstību. Mums ir jāatrod 100 miljārdi eiro līdz 2020. gadam, lai varētu izpildīt Parīzē cerams pieņemtos saistošos mērķus. Un tātad šīs investīcijas būs no kaut kā jāfinansē. Tālāk. Um, prasības par informācijas sniegšanu un caurskatāmību. Praktiski visi deputāti arī atbalsta šādas prasības attiecībā uz klimatu pārmaiņu apkarošanu. Es pateicos deputātiem, politiskām grupām, kas atbalstīja mūs, ir tīpaši attiecībā uz paraugu prakses apmaiņu, attiecībā uz šo uh, metālu ražošanu. Uh, Tāpat uh, uh, bezmaksas kvotu pārdošanas rezultātā uh, iegūtie līdzekļi būtu jānovirza arī uh, konsultatīvu grupu izveidē, kas risinātu šos jautājumus. Tāpat ir punkti, kur būtu nepieciešams kompromiss uh, uh par uh, komerc aizsardzības instrumentiem. Varbūt šeit būs daži grozījumi jāpārstrādā, lai veiktu precizējumus. Un noslēgumā uh, gribu norādīt, ka ir vienprātība uh, atbalstot aprites ekonomiku, metālu otrreizējo izmantošanu, un es vēlos arī pateikties visiem par sadarbību, un trešdien pēcpusdienā notiks vēl viena sanāksme, lai vienotos par kompromisu grozījumiem, bet būtisku domstarpību mums nav. Priekšsēdētājs, paldies, kolēģi! par uh, šo uzrunu un paskaidrojumiem. Tagad vārds būs ēnu referentiem un koordinatoriem. Tātad vārds koordinatoriem vispirms Savini, Savini kungs Eiropas tās partijas grupas vārdā. Paldies, kad mēs šo jautājumu apspriedām iepriekšējā sanāksmē, varu apliecināt, ka uh, veiktais darbs um, ir vērtējams ļoti pozitīvi, jo pamatnostādnes un ievirze šajā ziņojumā ir uh, tādi, ko mēs varam atbalstīt. Mēs uzskatām, ka ir jāatbalsta Eiropas ekonomika un uh, Eh, svarīga nozīme šeit ir rūpniecībai, tīpaši pamatmetālu uh, ražošanai. Un uh, mums ir jādomā par enerģētikas jautājumiem, kas varētu apdraudēt šo situāciju. Mūsu grupai ir uh, stāva nostāja par šo uh, korekciju uz robežām ir deputāti, kas ir atturīgi šai jomā, bet vajadzētu, lai referents mums paskaidrotu, kā konkrēti izpaudīsies šī reforma. Mani interesē šis jautājums, to esmu paudzis arī sanāksmēs, kas ir notikušas līdz šim, bet ir arī jāpadomā par to, lai šī sistēma tiktu atbilstoši pārvaldīta, atsakoties no ETS un pārējot uz jauno sistēmu. Mums uh, būtu jāpabeidz šī diskusija pirms pievēršamies ETS pārskatīšanai. Runājot par netiešajām izmaksām, referents pareizi norāda, kā mm, dažādu veidu kompensācijas pasākumu varētu izkropļot uh, tirgu Eiropā. Uh, šeit ir runa par netiešo izmaksu kompensāciju. Mēs saprotam šīs uh, bažas par kompensācijām, bet es domāju, ka pretēji vajadzētu būt, gluži, tātad pieeja vajadzētu būt pretējai. Mums vajadzētu visiem kompensēt šīs netiešās izmaksas. Manā valstī eh, šo kompensāciju nodrošina valsts, bet ir citas valstis, kur tas netiek darīts, un manuprāt, tas ir nepareizi. Un, lai panāktu līdzsvaru tirgū, ko arī vēlas referents, mums būtu jāstandartizē šie kompensācijas noteikumi visās valstīs, bet es gribu teikt, ka pozitīvi vērtēju šo uh, Uh, ziņojumu un, protams, uh, varētu arī uh, šo finansējumu nodrošināt no EFSI un attīstības fonda. Paldies! Tagad vārds Tošanovska kungam EKR e grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Viss Vispirms pateicos Martēna kungam par viņa neatlaidību, ar kādu uh, viņš uh, strādā pie šiem jautājumiem, aizsargājot uh, parasto metālu industriju Eiropā, tās pozīcijas pasaulē. Ir, protams, sarežģīti saglabāt šo rūpniecības nozari, tādā eh, sarežģītā mūsdienu uh, regulatīvā vidē Eiropā un ņemot vērā mm, globālo konkurenci. Manuprāt, tas ir pirmais dokuments, kurā ir norādīts, cik šī nozara ir būtiska Eiropas ekonomikā un ceru, ka arī turpmākās um, diskusijas būs tikpat auglīgas. Kādas ir galvenās problēmas, ar ko saskaras šī nozare globālā mērogā? Un šeit EKR grupas nostāja ir atšķirīga nekā tā ir jums. Mēs neuzskatām, ka papildus administratīvais sloks vai kontrole kaut kādā veidā uh, palīdzēs uh, stiprināt šo nozari mēs šajā jautājumā varam konstatēt, cik pārmērīgi sarežģīta ir emisiju tiesniecības sistēma, to mēs visi tagad zinām. Mums ir notikušas sarežģītas diskusijas par to, vai saglabāt šo sistēmu vai no tās atteikties, un minētā nozare apliecina to, cik sarežģīta un smaknēja šī sistēma patiesībā ir un tādēļ mums būtu nepieciešams turpināt diskusijas, ir kļuvis skaidrs, ka ETS nav dzīvotspējīga šai gadījumā, bet tikai sarežģīta situācija. Mums jādomā par citiem pasākumiem, citām sistēmām, un kā Martēna kungs pareiz to norāda, daudzas importētās preces ir lētākas, jo tām nav jāsaskaras ar šādu administratīvo slogu, kas gūstas uz Eiropas uzņēmumu pleciem. Bet, protams, par šiem jautājumiem mums būs jādiskutē e, arī vēlāk e, citā kontekstā. Pateicamies jums par, ka strādājat pie šā jautājuma un uzsverat, cik svarīga ir parasto metālu e, rūpniecība. Tagad vārds I'm very pleased that I made it. <laughs> Second all. Minērs kundzei vēlos pateikties uh, referentām un kolēģiem par veikumu. Šis uh, ziņojums uh, liecina par to, ka visām grupām šis ziņojums tiešām interesē ja ir iesniegti 280 grozījumi. Protams, ir nepieciešams izdarīt pārmaiņas tajā nozarē, lai garantētu tās ilgspējīgu attīstību un konkurence globālā mērogā. Šeit mēs saskaramies ar diviem galvenajiem izaicinājumiem. Pirmkārt, cīnīties pret klimata pārmaiņām un no otras puses nodrošināt konkurēt spēju pasaules tirgu. Es domāju, ka tas būs viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem turpmākās diskusijās saskaņēt, saskaņot abus šos punktus, kas varētu būt pretrunīgi. Un iesniedzot grozījumus, mēs rosinām uz visaptverošu pieju klimata pārmaiņu apkarošanai un konkrētas nodrošināšanai, bet būtu jārunā arī par citiem saistītiem jautājumiem, proti enerģētikas savienību un sarunas par TTIP mūsu iesniegtos grozījumos ir runa par to, ka ir jāveido globāls, um, globāls spēles noteikumi pamata metālu industrijai un gatavojoties uh, decembrī paredzētajai Parīzes konferencē mums ir jārunā par šiem uh, oglekļu korekcijas pasākumiem, kam varētu potenciāli būt uh, globāla starptautiska ietekme. Paldies, un tagad goe grupas vārdā Lopes Verneokundze. Paldies priekšsādētāji, mēs arī ļoti pateicamies referentam par sagatavoto ziņojumu. Mūsu grupa ir iesniegusi 13 grozījumus. Pirmkārt, runājot par uh, uh tālējošākiem mērķiem izēvielu otrreizējai izmantošanai. Tas mums šķiet ļoti būtiski. Un tāpat ir nepieciešamas lielākas publiskās investīcijas. Uh, veicinot reģionālo un sociālo kohēziju industriālā konde, kontekstā. Tāpat ir jādomā par oglekļa uztveri un noglabāšanu. Šā tāpat ir uh, Spānijā, piemēram, ekogās uzņēmums, kurš veic uh, pētījumus šai jomā un būtu jāatbalsta šādi uzņēmumi, lai tie arī turmāk strādātu pie emisiju apjomu samazināšanas. Ir tāpat jācīnās pret dempingu, jānodrošina kvalitatīvas darba vietas un ir uh, jā mazina uh, eh, struktūrālā nesaskaņotība starp ene, elektroenerģijas ražošanas izmaksām un cenām. Uh, šobrīdējā situācija nāk par labu oligopoliem. Ir jādomā par ilgtermiņā līgumiem, eh, tā skaitā divpusējiem līgumiem, uh, starp ražotājiem un patērētājiem, lai nodrošinātu stabilu rentabilitāti. Mēs esam gatavi strādāt pie kompromisiem šādā svarīgā jautājumā. Eiropā ir zaudēts daudz darba vietu, mums tās ir jārada no jauna, jādomā par ilgspējīgu attīstību. Un tagad EFDD vārdā Brelikungs. Grazie, prezidente. Io voglio cogliere. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos izmantot iespēju un pateikties referentam par lieliski paveikto darbu. Tas darbs, ko viņš ir veicis uz vietas, tiešām bija izcils. Pieeja bija ļoti sistemātiska, un šeit ir paredzēts izmantot uh, nodevas, lai panāktu godīgu konkurenci starp Eiropas un ārpus Eiropas ražotājiem. Manuprāt, mums ir jārīkojas uzreiz mūsu uzņēmumu labā, īpaši tādēļ, lai gūtu priekšrocības konkurētspējā. Ir jāatbalsta inovācijas. Šādi rīkojoties mēs uh, neizslēdzam iespēju strādāt pie citiem mērķiem, kā piemēram ETS reforma, oglekļa nodoklis. Ar šo instrumentu varētu panākt pat to, ka citās eh, ne Eiropas zemēs eh, stabilizētos, izveidotos cita veida oglekļa samazināšanas mehānismi. Ir nepieciešams aplūkot dažādus jaunus inovatīvus instrumentus, lai samazinātu emisijas. Vēlos pieminēt vēl vienu citu prioritētu aspekti, proti visu iesaistīto pušu vietējās sabiedrības iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski, lai mēs varētu nodrošināt darba drošību pilsoņiem, darbiniekiem. Darba veselība ir būtiska. Ir ļoti būtiski, lai mēs palīdzētu tiem uzņēmumiem, uh, kuri cīnās ar ekonomiskām problēmām. Pa, tiešām pateicos referentiem. Paldies, un tagad no pārējiem runātājiem nākamais runātājs. Paldies, vēlos pateikties kolēģiem par šo ziņojumu. Es nerunāju saistībā ar savas iesniegtajiem groziem, bet pārstāvu reģionu, kur ir ļoti tradicionāli parasto metālu rūpniecību, un šobrīd tā saskars ar veselu virkni uh, ļoti smagu problēmu. Mums ir nepieciešams šīs pamatu rūpniecības nozars, un mums ir jāatrod iespējas, kā mēs varam atbalstīt šīs pamatu nozars, ieskaitot šo metālu nozaru. Un viena no būtiskākajām būtiskākajiem instrumentiem ir oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas mehānismu izstrāde, un vēlos pieminēt, ka mans reģions ir uzsācis pirmo rūpniecisko klasteru projektu saistībā ar ETS, un šis ir viens projekts balstīt, un es tiešām atbalstu šī mehānismu izmantošanu. Ir svarīgi Eh, atbalstīt 129. grozījumu, jo īpaši mums ir jāatbalsta inovācijas parasto metālu un ķīmijas rūpniecībā un vienlaikus jāsamazina oglekļa emisiju apmēri. Un noslēgumā, kā starptautiskās uh, eh, tirniecības komitejas locekli, uzskat, ka mums ir nepieciešama godīga tirniecības nosacījuma un un mums ir nepieciešams, lai padome arī rīkoties, modernizējot tirgus aizsardzības mehānismu. Tas ir ārkārtīgi būtiski un to pieprasa mūsu nozars. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs. Liels paldies priekšēdētājiem. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs uzsākam šo darbu cēlienu ar ļoti svarīgiem jautājumiem un pamats metāli ir būtisks jautājums, piemēram, Somija ir atkarīga no tā un ražo arī ļoti daudz metāls, mums nav tikai attīstīta koka industrija. Un pēc pirmā lasījuma mēs bijām šokēti. Nu, es to nos, rīkošos nediplomātiski un teikšu, izteikšos par Ķīnas attieksmu un rīcību, kad tiek um, veikts cenu dempings un tādējādi negodīga konkurence. Uh, Mums ir jāņem vērā šie apstākļi. Turklāt eh, arī konkurences apstākļi Eiropas iekšēnē nav tie vienkāršākie, tādēļ mums vajadzētu kaut ko sagatavot saistībā ar netiešajām izmaksām, paredzēt šeit vadlīnijas. Vai mums ir kāds viedoklis šajā jaunajā parlamentā? Es daudz neuztraucos par to, kas notika vecajā parlamentā, jo mums ir ļoti daudz jaunu parlamentāriešu. Vai mums ir kopīgs izpratne šajā parlamentā? komitejā par to, ko nozīmē godīga konkurence Eiropā, un mums arī ļoti rūpīgi ir jāsako līdz situācijai nozarē, jo nepietiek ar valstu vadlīnijām, lai varētu tiešām salīdzināt, kāda ir konkurence metāla nozarē. Mums ir nepieciešams tādas plašākas, vispārīgākas vadlīnijas, lai vismaz Eiropā pastāvētu godīga konkurence un tad mēs to varam arī turpināt eh, tālāk Parīzes klimata konferencē un kā arī iepludināt starptautiskais nolīgumos. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs, mūsu viesrunātājs, Ints priekšēdētājs Bens Langs kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es vēl joprojām esmu ne tikai viesis, bet arī aizstājējis šajā komitejā priekšredāja kungs. Manuprāt, virziens ir ļoti labs. Proti, ka mēs metā rūpniecībā kā vienā no Eiropas Savienības pamatu nozarēm sniedzam atbalstu, spēcinot uh, pasākumus emisijas aizsardzībā, pētniecībā, darbinieku drošībā, taču man ir problēmas ar šo Eh, sliekšņu nodevu, jo, manuprāt, tādējādi mēs ieviesīsim jaunu birokrātisku elementu. Jo ir dažādi specifiski produkti ar specifiskiem nodokļiem, tad mums ir jāveic dažādi aprēķini importā un eksportā, mēs radīsim ārkārtīgi sarežģītu sistēmu. Otkārt, mums ir arvien vairāk ekonomiski ko ķēžu, kas iet tālāk nekā Eiropas Savienības robežu, piemēram, Eiropas metāla no uzņēmumi ir atkarīgi no importiem, un, manuprāt, šādi nodokļi traucē resursu iegūšanai. Turklāt es uzskatu, ka šādi nodokļi ir pretrunā arī mūsu tirniecības nolīgumiem, kurus esam noslēguši. Iespējams, pat ir pretrunā Pasaules tirniecības organizācijas noteikumiem un noteikti, ka uh, konkurences eh, iesaistītie to varētu pārbaudīt. Un treškārt mēs redzam arī politisko signālu. Ja mēs atveram tirgu tērādam no Ukrainas, tad mēs, protams, atbalstam Ukrainu. Un ja mēs paredzam šādu nodokli, tad uh, patiesībā mēs bloķējam mūsu tirgu Vai, darbie kolēģi, nebūtu jēdzīgāk paraudzīties, vai mēs tirniecības aizsardzības instruments, un šeit uh, arī kolēģi jau ir norādījis, ka vajadzētu tos attīstīt, un šobrīd padome bloķē saprātīgus tirniecības aizsardzības instrumentus, ar kuriem mēs varam nodrošināt to, ka ja vienā valstī vienam produktam varam pierādīt, ka tiek īstenots vides dempings, tad var ieviest muitas pasākumus eh, likumīgā veidā, kas ir saskaņā arī ar PTO nosacījumiem, un ka varam izmantot arī mūsu tirniecības aizsardzības instruments, un tādējādi arī varam noteikt soda muitas nodevas tādā apmērā, lai uh, atgūtu dempingu uh, radītos zaudējumus. Paldies, Gairkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā arī vēlos pateikties Martin kungam. Eduards zina, ka es uh, ārkārtīgi vēlējos pats šo ziņojumu pārņemt, jo Duisburga ir viena no spēcīgākajām metāla ražošanas vietām Eiropā. Tā atrodas manā vēlēšana apkabalā, tādēļ esmu tiešām ārkārtīgi interesēts, lai šis ziņojums tiktu sagatavots. Jo, manuprāt, mums ļoti intensīvi ir jānodarbojas ar ļoti svarīgu rūpniecisko nožaru, nozaru stāvokli Eiropas Savienībā, un tērauda rūpniecība ir ārkārtīgi būtiska, tā ir izaisa punkts daudzām citām nozarēm, un pagātnē mums bija arī eh, tādi gadījumi, ka ļoti būtisks rūpniecības nozars, nozarē mēs nepievērstām nepieciešamo uzņemību. Bieži vien no komisijas um, mēs, mums ir zināma attiecīgā politika, kur klimata aizsargātāji dodas vienu ceļu, eh, konkurences politikas aizstāv citu ceļu, un pārējie, piemēram, tirzniecības politikas aizstāv dodas atkal citu ceļu. Un iespējams, ka mūsu uzdevums kā parlamentāriešiem ir visus šos dažādos ceļus, kas šobrīd ir. Um, izveidoti jaunajā Junkeru e, komisijā un komisijas darba veidā, ka mums šie ceļi ir kaut kādā veidā jāslīdzsvaro. Varu piekrist e, dažiem Venta pieminētiem punktiem, taču runājot tieši par tirzniecības politiku, mums ir jāatrod ceļš, kā mēs varam Eiropā īstenot un aizsargāt tādu ražošanas politiku, kas uh, ievēro uh, atbildību pret vidi un vienlaikus izvairamies no dempinga ceņām. Un Eduārds piedāvāja jau attiecīgu priekšlikumu, varbūt, ka Bērns un Eduārds vēl var kopā sadarboties, lai atrastu labu risinājumu. Vēl vēlos pieminēt arī konkurences tiesības, un, manuprāt, Petra šeit devās pareizā virzienā. Piemēram, mums ir tāda situācija, kur Eiropas eh, konkurences tiesības liedz to, ka mums ir Eiropas čempions uh, Eiropas tērauda nozarē, piemēram, attiecīgais uh, Somijas uh, ražotājs maksā āvis augstākās nodevas. Komisija šeit uh, lūkojas tikai uz to, vai, lai šis uzņēmums būtu čempions Eiropā, taču neraugās uz to, lai šis uzņēmums varētu izdzīvot pasaules konkurences apstākļos. Tātad mēs radām tādu konkurences apstākļus, eh, kas pastāv tikai Eiropā un pilnībā ignorējam, neskatamies uz to, kas notiek pārējā pasaulē. es vēlos teikt to, ka, ja mēs vēlamies aizsargāt mūsu Eiropas nozaru, mums ir jāņem vērā šie konkurences apstākļi, proti, kādā situācijā atrodas zināmas nozars, kas atrodas krīzē Eiropā, kāds ir viņu stāvoklis globālajā konkurencē. Tas ir ārkārtīgi būtiski, un ja Eiropas līkumiem ar to nepietiek, tad mums kaut kas ir jāmaina. Liels paldies, kolēģi, par jūsu paustajiem komentāriem! Un tagad no Eiropas komisijas puses DG Grau vietniece izteiksies Delas Flores Denido kundze. Thank you, thank you. Lielas paldies un paldies, ka nosaucāt uh, pilnvaru vārdu, jo ļoti uh, reti kurš to dara. Uh, bet es gribētu vispirms pateikt, ka Eiropas komisija piekrīt tām bažām, ko pauda iepriekšējie deputāti par Eiropas eh, ekonomikas atkarību no bāzes metālu ražošanas, un es arī atbalstu patreizie ziņojumu projektu. Es esmu pārliecināts, ka tad, kad tas tiks eh, pieņemts, tas savukārt eh, dos savu pienesumu debatēm, kas notiek komisijā par tirdzniecības aizsardzības mehānismiem, kā arī nākotnes debatēm par ETS un tam līdzīgi. Komisija ar nepacietību gaida tālākās diskusijas par emisiju tirsniecības eh, sistēmu, jo par to mēs patreiz šeit nerunājam, tas nebūtu korekti, tomēr gribētu pasvītrot, ka Eiropas komisijai E, šie pielāgošanas pasākumi ir bijis daļa no mūsu tā saucamās instrumentu kastes, un mēs esam ņēmuši vērā tos dažādos ietekmes novērtējumos, un komisija patreiz uzskata, ka pat ja tiks paredzēts jauns instruments, lai nodrošinātu to, ka klimata politikas uh, blakus ietekme uz uh, Um, metālu rūpniecību tik ņemta vērā un ka jaunajā uh, priekšlikumā par ETS papildus uh, uh, kvotām, ko mēs skatīsim pēc Parīzes konferences, es domāju, ka tie ir nepieciešamie pasākumi. Un noslēgumā es gribētu atsaukties uz ilgtermiņa līgumiem, uh, un enerģētikas jautājumiem, kas ir saistīti ar metāla ražošanas nozari. Gribētu atgādināt deputātiem, ka komisija patreiz organizē publiskās konsultācijas enerģētikas savienības kontekstā par enerģētikas tirgus šo arhitektūru, un um, tur ir arī konkrēti jautājumi par ilgtermiņu līgumiem, un mēs uh, gaidām, kā būs, teiksim, e, šo diskusiju un apspriešanas rezultāts. Un noslēgumā vēlreiz e, gribētu pieminēt arī uh, otrreizējo pārstrādi attiecībā pret primāro ražošanu, bet šajā tehnoloģijas fāzē uh, mums ir nepieciešama gan primārā ražošana, gan arī uh, otrreizējā pārstrāde. Lielas paldies jums vēlreiz! Paldies, priekšstādātājs! Noslēgumā dod vārdu referentam Martēnu kungam. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs redzat, ka debatas ir ļoti saturīgas, un es uh, konstatēju vēlreiz, ka mēs uh, uh, esam viensprātis. Um, par to, kāda ir situācija, un esam viensprāts par to, ka ir jāsaglabā Eiropā rūpniecība, jāpalīdzai attīstīties, bet varbūt risinājumi nav visiem vienādi, jo komisijas mērķis arī ir reindustrializēt Eiropu, jo mēs esam zaudējuši daudz rūpniecības uh, uzņēmumu, un es zinu, kāda ir situācija, es pats pārstāvu šo nozari Es pateicos Savīnī kungam, Eiropas tautas partijas grupas deputātam par viņu ieguldījumu. Protams, mums būs jāpārskata kompromisu redakcija par šiem kompensācijām netiešajām izmaksām, vai tās saglabāt vai pārveidot Tālāk par uh, korekcijām uz robežām, ka tās varētu radīt papildu slogu un mazināt nozares konkurētspēju. Es gribētu jums tomēr kaut ko pastāstīt. Es esmu 30 gadus strādājis tērauda rūpniecības uzņēmumā, un tiem, kas varbūt nav pietiekami informēti, es gribētu. Uh, nu, kādās 30 sekundēs past, pastāstīt, ko nozīmē tā rauda uh, rūpniecība. Uh, un tiek veidota, veidos tāds process, ka no rūdas kausēšanas līdz pat tērauda ieguvēja tiek viss precīzi dokumentēts, kas ko ir te darījis, kāda bijusi temperatūra, kādi bijuši laika apstākļi. Va, no de, 10 līdz 30 gadu laikam tēraudām ir tāda kā identitātes karte, un tagad nu, mums saka, ka šie pasākumi pastiprināšot administratīvo slogu, nu tad vai nu viņi ir negodīgi, vai viņi absolūti neko nezin par tērauda ražošanu, jo šī tērauda identitātes karte nodrošina tērauda kvalitāti un drošību klientam. Ir zināms, kas ko ir darījis, kad un kādā veidā. Un tad uh, tikai vēl būs uh, kaut kāda piezīme papildus, norādot, cik tonnas CO2 ir uh, bijušas nepieciešamas, lai ražotu, saražotu vienu tērauda tonu, un tas nu gan nebūs nekāds uh, liels sloks. Par pārējo gribu teikt, ka šis, šajā ziņojumā mēs arī daudz runājam par uh, zinātniskiem pētījumiem un attīstību par uh, investīciju nodrošināšanu, lai saglabātu nozars konkurētspēju. Tam piekrīt visi uzņēmumu vadītāji. Dažkārt Eiropas Savienība veic ieguldījumus zinātnē un pētniecībā, bet pēc tam nekas tālāk nenotiek. Elko gāzes, kas tik pieminēts, šis uzņēmums, kas darbojas Spānijā, uh, pierāda to, ka var uztvert 100% CO2 emisiju. Viņiem ir izdevies um, uztvert 99% CO2 emisiju. Pēc tam jautājums, ko tad mēs darām ar šo ogliskābo gāzi. To var uzglabāt noteiktās krātuvēs, kas pastāv. Protams, labi, ja tas ir iespējams, vajag palīdzēt tiem reģioniem, kuri to dara, bet vajadzētu veikt arī pētījums, kā turpmāk varētu izmantot šo uzkrāto ogļskābo gāzi. Un noslēgumā vēlos vēl teikt, kāda ir šī oglekļa korekcija uz robežām. Nu, manis uh, rīkotajās sanāksmēs varbūt neskanēja pietiekami skaidri. Tā jau, tas jau nav papildus nodoklis uz robežām. Kad mēs iepazināmies ar 25 uzņēmumiem desmit valstīs, galvenā problēma bija, kā saglabāt uzņēmumu konkurētspēju. Mēs vēlamies, lai CO2 cena tiktu paaugstināta. Otrakārt ir uh, energoresursu cena. Kā veicināt investīcijas Eiropā, nevis ārpus Eiropas Savienības. Un uh, Gaier kungs, uh, um, kurš pārstāv Duisburgu arī, um, uh, piekritīs tam, ka Tisēn Krup negrib investēt vairs Eiropā, bet uh, veic investīcijas ārpus Eiropas, un tādēļ ir nepieciešams nodrošināt līdzvērtīgus uh, konkurences apstākļus uzņēmumiem Eiropā un ārpus Eiropas. Un galvenā problēma ir, kā nodrošināt šādu nākotnes attīstības perspektīvu un prognozējamus uh, apstākļus radīt uh, uzņēmējiem. Viss Pārējais ir tādas tukšas politiskas pozas. Galvenā ideja, galvenā doma, kas mums prātā ir, kā piesaistīt investīcijas Eiropai un nodrošināt rūpniecības attīstību. Paldies! Jūs esat tiešām aizraujoša uzruna. Jums noteikti šī tēma ir tuva un jūs esat tiešām ļoti entuziastisks attiecībā uz eh, šīs tēmas izklāstīšanu un aizstāvēšanu. Katrā ziņā noteikti jums pēc uh, vārda kabatā. Any other, do you have any business? Vai jums ir kādi ierosinājumi attiecībā uz punktu citu jautājumu? Nē, nākamā sanāksme 21. septembris pēcpusdienā, 22. septembris rīts un pēcpusdiena. Paldies! Tiekamies pēc dažām dienām. Visu labu! That's okay.